gatavi spērt jau kādus nepieciešamos soļus, lai atrisinātu šo situāciju. Paldies! Paldies! Ir septiņas, septiņa rezolūcija priešlikuma, par tiem balsosim plus 12. Nākamais darba kārtības punkts ir meiteņu situācija Pakistānā un tīpaši Malalas Jusafzai gadījums. Gomes kundzei pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Talibana uzbrukums Jusef Zai atgādina daudziem no mums par to, cik smaga ir situācija sievietēm un meitenēm Pakistānā, kas ir trešā bīstamākā sievietēm vieta pasaulē. Un Talibans savu vardarbību pret sievietēm pamato kā um, cīņu par tā, islām vērtībām. Sievietēm tiek būtībā liek iespēja dzīvot, jo viņām nav piekļuve e, izglītībai un e, nodarbinātībai. Malālas traģēdija e, aizkustināja visu Pakistānu, visu pasauli, solidaritātes vilnis, ko izraisīja šī uh, meitene, kuras vienīgais pēdiņās noziegums bija eh, runāt par savām tiesībām, nu, to nedrīkst ignorēt. Mums jāsaka, nu, kas par daudz, tas par daudz ir jāpieprasa, lai Pakistānas varas iestādes atbrīvotos no šādiem bīstamām asociācijām, atbrīvotos no Talibana un darītu kaut ko lietas labā, lai aizsargātu savus iedzīvotājus no reliģiskas vardarbības, kas ļoti negatīvi ietekmē sieviešu un meiteņu situāciju šajā valstī. Eiropas Savienība nevar veicināt attīst, attiecības un sadarbības līgumus ar valdību, kas dzīvo noliegumā un nedara pilnīgi neko tad, kad sievietēm un meitenēm uzbruk vienkārši tādēļ, ka viņas iet uz skolu vai meitenes tiek pies, piespiestas precēties un tiek eksploatēts arī citādos veidos. Pašnāvnieku uzbrukumi, kurus uh, balsta un atbalsta Pakistāns izlūk aģentūra, nu, ir jāatbalsta pilsoņu sabiedrība, lai cīnītos pret šīm problēmām. Paldies, Provēras kungam, viena minūte. Paldies, priekšārētāji! Nu, tas ir vienkārši nekrietni, kas ir noticis, un Talibans mai, vaino Malalu tajā, ka viņa vēlējās iegūt izglītību, un tādēļ ir veids šādu uzbrukumu, un viņi to ir nodēvējuši par noziegumu, un tādēļ uzbruka šai jaunajai meitenei. Un arī tādēļ, ka viņa neredz nesot nosegusi galvu pareizi. Un tas ir tā kā reliģiska apsvēruma dēļ, un tas ir būtībā uh, mēģinājums apspiest cilvēktiesības un liekt sievietēm piekļuvi izglītībai. Vai tas ir dzīves līmenis, ko Talibans ir gatavs piedāvāt islamistiskai pasaulē, pilnībā ignorējot citu cilvēku tiesības? Protams, mēs nosodam šos grēvos un brutālus uzbrukumus, bet mēs vēlamies, lai visi mērenie islāma pārstāvji pilnīgi skaļi un gaiši kopā ar mums eh, nosodītu šādus noziegumus. Neteikt neko nozīmē būt viensprāts ar pārkāpēju. Paldies! Paldies! Andri Kienas kundze uz vienu minūtu. Jā, runājot par Lās Jusufzai meitene 14 gadus veca, kas dzīvo Svat ielējā, un 9. oktobrī viņu sašāva galvā un kaklā smagi ievainojot. Protams, Eiropas parlaments atbalsta Malālu un viņas ģimeni, un tas ir pilnīgi skaidri norādīts arī mūsu rezolācijā. Terekāla Taliban ir uzņēmies atbildību un uh, Viņi ir izplatījuši paziņojumu, ka ir gatavi mēģināt nogalināt šo meiteni, ja viņa atgūsies no saviem ievainojumiem. Sievietes un uh, meitenes joprojām cieši no vārdarbības, ģimenē, piespiedu laulībām un tam līdzīgi. Un tie, kas ir bijuši vardarbīgi pret sievietēm un meitenēm Pakistānā, netiek apsūdzēti. Es uzskatu, ja bērns cieši militārā uzbrukumā un to valsts vadība piecieš, tad šim režīmam nav nākotnes. Bērniem ir jāiet uz skolu, bērniem ir jāsaņem izglītība, viņiem ir jābūt labākai izglītībai nekā viņu vecākiem, un ja viņu vecāki tēvoči liedziņi bērniem izmantot pamatiesības, tiesības uz izglītību, nu tas ir vienkārši ļoti nožēlojami. Paldies! Černeki kungs uz minūtu lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Mēs nerunājam par vienu atsevišķu incidentu, tas nav nekāds izņēmums. Protams, situācija ir ārkārtīgi bēdīga un dramatiska. Īstenībā, kas tāds atkārtojas dien dienā, nevien Pakistānā, bet visā reģionā. Mums ir skaidri un gaiši jāpasaka tas, ko mēs parasti noklasējam. Liela daļa uh, sabiedrības atbalsta Talibanu un viņu piekopto praksi, un tā ir patiesā traģēdija, jo tas tiešā veidā ietekmēs valsts un visu reģionu nākotni. Mums ir e, jāsadarbojas ar saviem partneriem arī ārpus Eiropas un ir jāpasaka skaidri un gaiši, ka tie, kas iesaistās kaut kādā sadarbībā ar Talibanu, ir nosodāmi. Bet bieži e, vien cilvēks skatās tikai uz politiskajām interesēm, nevis e, uz cilvēktiesībām paldies. Uz vienu minūti Lamberts kundze. Paldies, priekšsādātāji kungs. Es domāju, mēs uh, uh, varējām pārliecināties, ka nav tik viegli cīnīties pret Taliban, uh, ja jūsu tuvie un mīļie cilvēki tiek apdraudēti un pēc tam pat nogalināti. Mēs varam uh, tikai uzslavēt Malālas un citu meiteņu drosmi un arī puišu drosmi, kas neskatoties ne uz ko, pat tad, kad viņu dzīvība tiek apdraudēta, ir gatavi iegūt izglītību. Pakistānā ir bijuši gan politiski, gan sabiedriski protesti pret šo traģēdiju, un mums vajadzētu šos protestus atbalstīt. Un jāsaka, ka parlamentā visu laiku tiek grozīti likumi, lai tikai ierobežot sieviešu pasnoteikšanās tiesības uh, sabiedrībā, jo izglītība, cevišķi sieviešu izglītība, daudziem nozīmē apdraudējumu varai. Ir bijuši tūkstošiem uzbrukumu skolām tieši šajā Pakistānas daļā, šajā apgabalā, un, protams, Pakistāna aizvien mazāk investē izglītībā. Mums ir jāatbalsta Eh, šīs meitenes un cilvēki, kas vēlas iegūt izglītību, lai viņi varētu cīnīties pret eh, apspiešanu. Paldies uz vienu minūtu, Benjona kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, mēs visi esam vienis prātis, ka uh, uzbrukuma lalai ir jānosoda. Un es gribēju uzslavēt ārstus par to, ka viņi tik ātri sniedza palīdzību malalai, pēc tam viņi tika nogulā, nogādāta uz slimnīcu Birmingemē. Nu, tur viņi atradās vismaz pirms pāris dienām. Uh, Malala jau sen um, organizēja kampaņu par tiesībām uz izglītību, un tas nav atstājis vienaldzīgu nevienu pasauli. Uh, ļoti daudz ir nogalināti ceļā uz skolu, meitenes tiek piespiestas precēties vēl ļoti agrīnā vecumā, un uh, viņas tiek arī pakļautas vardarbībai, ja viņas vēlas doties uz skolu. Pakistānas valdībai ir jāpiedāvā vismaz pamat izglītību visiem bērniem. Tālāk, ja mēs runājam par jauniešu radikalizāciju islama skolās, jeb madrasās, to mēs nedrīkstam pieļaut. Ir jābūt arī inspekcijas sistēmai, kas kontrolētu kas kontrolēt šo situāciju. Pakistāna ir suverēna valsts, mēs viņiem nevaram pavēlēt, ko darīt, bet mums ir jānosoda šādas traģēdijas. Nu, kā jums šķiet? bet vai tas patiešām ir pamatoti, ka meiteni kāds mēģina nogalināt tikai tādēļ, ka viņa dodas uz skolu? Paldies! Paldies. Paldies Benjona kungam uz vienu minūti Pols Mērfijs. Lūdzu, paldies priekšsādātāji kungs. Sākumā es arī gribēju paust uh, visdziļāko cieņu Malalai par viņas lielo drosmi un par viņas cīņu uz tiesībām iegūt izglītību. Taliban uzbrukums viņas dzīvībai pierāda to, ka jaunām sievietēm un meitenēm Pakistānā uh, nav tā labākā dzīves vieta. Tā ir viena no bristamākajām vietām pasaulē. Skolas uh, iznīcina palielina labējās pāna radikāļu musulmaņu grupēm, kas, diemžēl, kļūst aizvien spēcīgāk. Diemžēl tieši vienkāršie cilvēki visbiežāk cieš no šīm briesmīgajām sekām. Protams, pēdējā laika gadījumus Pakistānā mēs nevaram nodalīt no notikušā uh, Afganistānā Taliban spēki ir pietiekami aktīvi gan Pakistānā, gan Afganistānā, un mēs to visu nevaram atdalīt no ASV piekoptās okupācijas Afganistānā un bezpilota līdmašīnu uzbrukumiem Pakistānā. E, tajos ir cietuši un dzīvību zaudējuši apmēram 3000 cilvēku. Un jāsaka, ka ir ārkārtīgi augsts arī mierīgo civiliedzīvotāju slepkavību skaits. ASV ir arī veicinājušas eh, turpmākus vardarbības eh, uzplaukumus Pakistānā un Afganistānā, un es domāju, ka tam jāpieliek punkts. Paldies, tagad došu vārdu politisko grupu runātājiem. Eh, vai kāds vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu? Mērfī kungs, vai jūs atbildēsiet uz Tāno kunga jautājumu? Tāno kungs, lūdzu. Paldies, Mērfī kungs. Vai jūs man varētu laipni paskaidrot, kādā veidā ASV e, ierašanās Afganistānā, kas notika pēc slepkavības Ņujorkā, pēc teroristu uzbrukumiem, kas nogalināja 3000 cilvēku, un pēc tam tā bija e, atbildes reakcija. Kā tas ir saistīts ar imperialismu un jaunu, uzbrukumu jaunai meitenei? Nu, pastāstiet tagad visiem deputātiem. Lūdzu, Mērfī kungs, atbildi. Nu, es jums varu to visai vienkārši paskaidrot. ASV juridiskās augstskolas uh, ziņojums, proti, ka uh, ASV iejaukšanās uh, intervence Afganistānā ir novedus pie papildus vardarbības, un bezpilotu līdmašīnas Pakistānā ir tikai spēcinājušas un uzkurinājušas naudu pret ASV karēviem, uh, pret meitenēm, pret mierīgiem civiliedzīvotājiem, un uh, Taliban īstenībā uzbrukuma lalai, un tas ir nav nekāds izņēmums, tā nav tikai viena epizode. Vai jūs varat teikt, ka pastāvīga Afganistānas okupācija kaut kādā veidā ir saistīta ar 11. septembra teroristu uzbrukumiem? Nu, joprojām izmeklēšana nav pilnībā noslēgusies un īsti nav skaidrs, kas tur notika. Paldies! Tagad dosim vārdu runātājiem grupu vārdā. Vienā minūte Korkols kundzei. Viņa pārstāv ETP grupu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es ļoti uzmanīgi sakoju tam, kas notiek Pakistānā. Jau toreiz, kad tika noslapkavota Benazīra Buto, tas notika 2010. gadā, un Viņa jau pirms savas nāves teica, ka fundamentālisti veids dažādas uzbrukums pret viņu viņas politiskās rīcības dēļ. Šis gadījums tikai pierāda, ka Pakistānā uh, likums tiek bradāts kājām un pieaug spēkā vardarbība pret uh, sievietēm. Tiesības uz izglītību ir uh, neatņemams cilvēktiesības un uh, tas ir šausmīgi, ka 14-gadīgai meitenei tādā veidā uzbrūk. Taliban, protams, ar lielāko prieku aizliegtu meitenēm eh, iegūt izglītību. Mums situācija ir eh, jāanalizē, bet Taliban jau, protams, to nevēlas. Mēs eh, vēlamies cīnīties pret terorismu, tas ir jādara, bet padomāsim arī par jaunajām meitenēm, kas tā visu rezultātā cieši. Paldies, paldies, Korhaus kundze! Tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā uzstāsies Geringers kundze. Paldies priekšsēdētāji. 9. oktobrī Talibani uzbruka 14 gadīgai meitenei. Viņa tika ievainota galvā un kaklā. Viņa cīnījās par meiteņu tiesībām doties uz skolu, un Taliban jau pirms tam paziņoja, ka viņi nogalinās jebkuru, kas uh, iestāsies pret Pakistāns jurisdikciju. Malala kļuva par varoni, viņa kļuva par uh, simbolu cīņai pret. Uh, Taliban. Uh, pagājuši gadu tika izdarīts uh, vairāk par simts atentātiem pret skolām Pakistānā, un Pakistānas valdība ieviesa vairākus likumus, lai aizsargātu skolas, bet, protams, pirms likuma reāli tiks īstenoti, paies vēl vairāki gadi. Mums ir jāatbalsta Pakistānas valdība šajos centienos un ir uh, jālūdz, lai tā ievēro starptautiskās normas. Protams, ir jāņem vērā cilvēktiesības un visiem pilsoņiem jāvalda viens un tās pašas privilēģijas. Paldies! Un tagad uh, Alda grupas vārdā Kilnīlsens kundze. Merci, prezident! Si don... Paldies! ja mēs nedosim pildspalvu uh, šīm jaunajām paudzei, tad uh, teroristi mūs visi iziktinās. Šeit ir skaidrs piemērs, šī 14, 14 gada vecā meitene ir, ir um, cīnījusies par uh, tiesībām uz izglītību, liek šīs tiesības nav pieņemams. Mēs redzam, ka daudzkārt tiek notiek vardarbības akti pret dažādiem uh, cilvēkiem. Tas notiek jau gadu garumā. Mums ir cīņa pret sieviešu piedalīšanos, gan sieviešu piedalīšanos dažādās apritēs. Te mēs esam panāk, panākuši zināmu vēstījumu, un arī pēc attiecīgo parlamentāriešu apmeklējuma mēs varam vēlreiz apliecināt, ka 2014. gadā pēc spēku atvilkšanas tiesības, kas ir iegūtas gadu garumā, tiks vienkārši iznīcinātas. Mēs nosodām šādu attieksmi Eiropas Savienībai vajadzētu. Arī finansiāli atbalstīt šo sieviešu vēlmi atklātā veidā apmeklēt skolas. Sir Nicholson. Vienu minūti Nikolson kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es pašā sākumā vēlējos novēlēt Malalai drīzu izveseļošanos. Viņa ļoti gu, pārliecinoši pierādīja, ka ir iespējams cīnīties par savām tiesībām. Tiesības uz izglītību Pakistānā ir ļoti ierobežotas, bet domāju, ka Malala. Eh, ir eh, simbols, kas eh, iezīmē jaunu laikmetu. Viņa ir kalpojis par iedvesmu ļoti daudzām meitenēm visā pasaulē. Tas, lai bērni varētu iet skolā, ir tikai normāli, bet daudzās valstīs tā joprojām ir milzīga problēma, it sevišķi meitenēm. Tūkstošgadas attīstības mērķos eh, ir noteikts arī tiesības uz izglītību, un ja mēs vēlamies eh, īstenot šos mērķus, mēs nedrīkstam aizmirst Malalas likteni. Pakistānā meitenes cieši no vardarbības katru dienu, un ja mēs neko nedarīsim, tas var novest pie ļoti traģiskām sakām. Es ceru, ka tādas valstis kā Pakistāna, kas eh, runā, ka cenšas ievērot sieviešu tiesības, patiešām kaut ko darīs lietas labā. Es lūkšu, lai Eiropas Savienības institūcijas darītu visu, lai izvērtātu situāciju šajā valstī. Paldies, un tagad Bēldera kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es tāpat kā Nikolson kungs eh, vēlos Malalā Jusuf Zai novērtēt ātru izveseļošanos. Es uh, dzirdēju, ka paldies Dievam viņa tiešām jau ir sākus izveseļoties. Uh, Es gribēju teikt, ka šī lieta ir ārkārtīgi uh, briesmīga, bet es gribēju pateikt kaut ko par izglītību. Pakistānā ļoti daudz vecāki ir nabadzīgi, tādēļ viņi savus bērnus soda, sūta uz madrasām, jo tur izglītība ir iegūstama par velti, un īstenībā tās ir tādas islama jauno talantu kalves, un uh, viņi gan cīnās pret uh, meitenēm, meitenes nevar doties uz madrasām, un Ir arī eh, grūtības ar finansējumu piešķiršanu izglītībai. Es gribēju teikt, ka Malala ir uh, izcils simbols cīņai par tiesībām. Īstenībā Pakistānā tikai viena no trim meitenēm dodas uz skolu. Un Pakistāns iestādēm patiešām kaut kas ir jādara un jācīnās pret šādu parādību, turpmāku turpināšanos, un uh, tam ir jābūt signālam no Briseles Islambadas virzienā. Paldies, es Sāja kundze, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Uzbrukums Malalai, ko veica Taliban, ir jānosoda un mums ir jāpauž sava cieņa šai meitenei. Un visām meitenēm, kas līdzīgi kā viņi cienās par tiesībām uz izglītību, ir jāreformē tieslietu sistēma šajā valstī, ja mēs vēlamies pielikt punktu šādām traģēdijām Pakistānā. Bija arī kampaņa lai varētu veicināt meiteņu došanos uz skolu, kā daudzās attīstības valstīs ir jāatzīst, cik būtiska ir izglītība sabiedrības dzīvē, gan meitenēm, gan visiem pārējiem. Bet, diemžēl, tagad Pakistānā tikai neliela saujiņa meiteņu un sieviešu vispār māk lasīt. ir jāparūpējas par tādas paudzes uh, veidošanu, kas mācēs lasīt un varēs izveidot labāku sabiedrību. Paldies, Kretū kundze, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, Gribēju pievienoties visiem tiem, kas nosodīja ekstrēmistu uzbrukumus Malalai Jusafzai. Viņa ir kļuvusi par eh, tiesību simbolu visām jaunietēm Pakistānā. Gribēju lūgt, lai Pakistāns valdība garantē Malalas un visu citu cilvēku tiesību aktīvistu eh, drošību. Uh, Eh, šī gļēvulīgā uzbrukšana nozīmē to, ka Pakistāns ekstrēmisti ir gatavi šaut bērnus, eh, kas eh, atļaujas sacelties pret valdošo pozīciju. Malala arī rakstīja blogu. Un viņa rakstīja par to, kas notiek um, Pakistānā, kādi ir uzbrukumi skolām. Uh, Es gribēju lūgt, lai Eiropas Savienības institūcijas kaut ko dara lietas labā un lai beidzot visi bērni uz Pakistānu varētu droši, lai visi bērni Pakistānā varētu droši apmeklēt skolu. Un nu, mums ir jānosoda Taliban rīcība. Paldies, Kritūkundzei! Tagad sāksim brīvā mikrofona procedūru. Mākovei kundze uz vienu minūtu. Thank you. We as the Europe... Paldies, mēs kā Eiropas Savienība esam uzņēmušies pienākumus aizsargāt visu Eiropas Savienības un arī citu valstu uh, Mm, cilvēku tiesības. Mums par to ir jāparūpējas 27 dalību valstīs, bet ir e, jāskatās arī uz to, kas notiek ārpus tām. Mums ir jāpieprasa, lai tiktu ievērotas e, Pakistānas bērnu un meiteņu cilvēku tiesības. Malala Jasavzai ir 14 gadus veca meitene. Viņai uzbruka ceļā uz skolu, un viņa ir tikai pēdējais vardarbības upurs Pakistānā. Pakistānas valdība ir darījusi daudz, eh, pieņemot likumus, lai cīnītos pret vardarbību un diskrimināciju. Mums tagad ir jāpaveic sava darba daļa un jāpasaka, ka ar to vien nav gana. Uh, saskaņā ar datiem Pakistānas sievietēm ir trešā visbīstamākā vieta pasaulē. Un es domāju, ka tirzniecības un attīstības palīdzība ir galvenie trumpi, kas varēs palīdzēt Pakistānai nostāties uz pareizā ceļa, un Pakistānai ir jāgarantē labas izglītības iespējas meitenēm un sievietēm. Paldies, un tagad nākamais runātājs vienu minūti. Basesku kundze, paldies priekšsēdētāji, neskatoties uz to, kurā valstī jūs dzīvojat un kādu reliģiju piekopjat, jums ir jābūt tiesībām uz izglītību. Dzimuma diskriminācija ir jānosoda vienmēr neatkarīgi no tā, kur tā notiek. Taliban Pakistānā uzbruk bērni, tas nelabvēlīgi ietekmē valsts iekšējo drošību un apdraud valsts nākotni. Tikai 2012. gadā tika izpostītas 250 skolas un 750 skolas ciet no uzbrukumiem. Tas patiešām mums sagādā bažas un mēs pieprasām, lai Pakistānas iestādes garantē labāku aizsardzību skolām un visiem, kas vēlas iegūt izglītību, bet sevišķi lielas raizes. Man rada uzbrukumi jaunām sievietēm, kas vienkārši vēlas doties uz skolām. Viņi uzbruka ciematiem, viņi uzbruka skolām, bet es domāju, nav nevienas reliģijas, kas drīkstētu aizliegt sievietēm iegūt izglītību. Pakistāns iestādēm beidzot ir jāievieš mehānismi, lai novērstu šādu uzbrukumu atkārtošanos un jāgarantē piekļuvi izglītība visiem. Senhora Kaimar, um minuto. Nākošais runātājs Kalenbacha. Senora Kalenbacha. Kalenbachas kundze. Es nesapratu savu uzvārdu. Godātais priekšsēdētāja komisāra kungs. Pēdējos gados ir uh, vairāk kārt ļoti bieži aprakstīts, uh, aprakstīts sieviešu un meiteņu situācija Pakistānā reģionu valstis ir redzējušas, kāda ir šī situācija un aprakstījušas to, kā meitenes tiek atturēts no izglītības, kā jaunas sievietes tiek um, izvilks no šī izglītības procesa līdz ar to, ka viņas tiek ļoti agri izprecinātas. Tiesiskā situācija sievietēm ir atkarīga no viņu vīriem un no vecākajiem brāļiem. Uh, likumi, kas šajā valstī tiek noslēgti, tie, tie ir arī jāīsteno. Un es redzu, ka, piemēram, šajā gadījumā, Malālas Jusufai situācijas gad, gadījumā, tas ir tiešām skandāls. Un mums tādēļ ir jāatbalsta eh, šī sievieta, un mums ir tālāk jācīnās par cilvēku tiesību un sieviešu tiesību īstenošanu. Uh, Mēs nedrīkstam tikai pieņemt zināšanai to, ka ir pieņemta jauna likumdošana, bet ir jānovēro, kā tā tiek īstenot. Paldies! One... Priekšsēdētāji šogad es biju viena no iniciatorēm attiecībā uz uh, izglītības situāciju Pakistānā. Malalais Jufsais situācija pierāda to, cik milzīgi ir neiecietība un diskriminācija, un mēs redzam, ka tas, no kā mēs bažījāmies, proti, ka šāda situācija turpināsies, tāds tik tiešām ir noticis. Egalitārās reformas šajā valstī tiek aizkavēts. Es gribētu izteikt līdzjūtību Malalais Jusaf, Jusaf Sai ģimenei un uh, gribētu, lai politiskās partijas un uh, visas iesaistītās puses nosodītu šo situāciju. Tas ir cilvēktiesība pārkāpums, un es aicinu Pakistānas varas iestādes cīnīties pret uh, teroristiem un tiem, kas iestājas pret dzimumu vienlīdzību. Paldies! Paldies jau Ilāns kundzei, tā no nu, kungs vienu minūtu priekšsēdētāji. Vārta uzbrukums Malalai Jusufsai bija milzīgs noziegums pret 14 gadu vecu bērnu, kas vienkārši vēlējās izteikties un iestāties par meitiņu tiesībām uz izglītību. Ir nožēlojami, ka Pakistānas valdība nav spējīga no šāda ļaunuma aizsargāt savus pilsoņus. Diemžēl ir vēstur, ka Pakistānas cilvēki arī Pakistānas ministriem uzbruk un tiem, kas ir pagājuši citā ticībā, tiek uz, uzbrukts, jo viņi piekop citu filozofiju tiek uzbrukts arī ārstiem, kas mēģināja viņu ārstēt. Taču šī nosodīšana visā pasaulē ir, to ir izdzirdējuši daudz Pakistāns iedzīvotāji un uh, opozicionāri, un līdz ar to daudzi musulmaņu opozīcijas līderi arī to ir sadzirdējuši. Es gribēju teikt, ka es esmu lepns dzirdēt, ka viņa šobrīd izveseļojas pateicoties Britu ārstu centieniem Birmingemā. Paldies! Kukankungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, dargie kolēģi! Es gribētu atbalstīt šo pusaudzi Manali Jusufsai Šī meitene ir kļuvusi par simbolu musulmaņu tiesību cīnītājām Pakistānā. Malala Jusufsai uzbrukuma brīdī bija tikai 14 gadus veca, bet viņa, protams, bija ārkārtīgi drosmīga. Un viņa kļuva par biedu Talibanu kustībai. Sievietes un sieviešu tiesības uz izglītību Savukārt eh, biedē dažus islāmistus, bet tas mūs nepārsteidz. Kas mūs var pārsteigt, tas ir tas, ka šīs sabiedrības var aiziet tik tālu, lai uzbruktu 14 gadus veciem bērniem ar ieročiem, un tas attiecas uz bērniem, kas nevēlas neko citu, kā tikai īstenot savas tiesības uz izglītību un mācībām, bet tas vienlaiks norāda arī to, ka uh, Taliban kļūst eh, vājāk, ja reiz tā vēlas apspies šādas tiesības. Paldies, Lamsdorf kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sacīt, ka līdzīgi gadījumi kā šis te liek mums padomāt par uh, to, vai multikulturālisms ir pareizā stratēģija. Es domāju, ka multikulturālisms ir ciets neveiksmi, un ja kādreiz mēs teicām, ka visas diskusijas ir vienādas, tad tā nav taisnība. Tur, kur uzbruk cilvēku cieņai tik brutāli, kā tas ir šajā gadījumā, tur uh, vienlīdzīgā saruna izbeidzas. Es domāju, ka mums vajadzētu atbrīvoties no šādas domas. Paldies Ransdorf kungam. Un tagad komisijai vārds, lūdzu. Paldies godātie deputāti, Eštons kundze ir nosodījusi uzbrukumu 14-gadīgajai skolniecēji Malalai Jusefai, kurai 9. oktobrī uzbruka ekstrēmisti. Viņa ir aprakstījusi to par agresiju un uzbrukumu gan cilvēku vērtībām, gan visiem cilvēktiesību aizstāvjiem Pakistānā. Karalienes Elizabetes slimnīcā Birmingamā šobrīd Malāla ārstējas, un mēs uh, redzam, ka ir progress ārstēšanā, mēs vēlam viņai drīz atvesaļošanos. Taliban uzņēma, Pakistāns Taliban kustība uzņēmās atbildību par šo noziegumu un uh, norādīja, ka viņi vēlreiz mēģinās nogalināt Malālu, ja viņa atvesaļosies. Mēs darīsim visu iespējamo, lai aizsargātu Malālas Jusafsai ģimeni un visus pārējos. Malala ir iestājusies par eh, meiteņu tiesībām uz izglītību Pakistānā. Viņa bija pietiekami drosmīga, lai uzsāktu cīņu pret eh, Talibanu, kas eh, pārvalda svātu ielēju. Mēs varam apbrīnot viņu par viņas drosmi. Izglītība ir viena no galvenajām jomām. Uh, kur mēs varam sadarboties ar Pakistānu. Šeit galvenā uzmanība ir pamat izglītības nodrošināšanai. Mēs eh, pievēršam ļoti lielu uzmanību tam, lai Pakistāna nodrošinātu pamat izglītību meitenēm un izveidot tādu izglītības sistēmu, kas palīdzētu veicināt iecietību. Sieviešu un bērnu tiesības ir jautājums, ko bieži skar Eiropas Savienības un Pakistānas dialogā par cilvēktiesībām. 2012. gadā Pakistāns. 5. un 6. Sept, eh, jūnijā augstā pārstāve vizītes laikā Pakistānā runāja par šiem jautājumiem un, Pakis un mudināja Pakistānu īstenot pasākumus, lai pēc iespējas ātrāk Pakistānu nodrošinātu aizsardzību sievietēm un meitenēm, lai tiktu izbeigta diskriminācija un vardarbība pret sievietēm un bērniem, lai tiktu nodrošināt sievietes tiesiskums un lai sievietes varētu darboties parlamentā. Ir pieņemta svarīga likumdošana un mēs uh, esam iecerējuši cieši sadarboties ar provincēm, kas tagad ir atbildīgas par šīm jomām, bet mēs esam nobežījušies par to, ka vardarbība Pakistānas attīstībai ir nodarījusi būtisku skaitījumu pēc tam, kad Pakistānā kad ir pieņems Eiropas Savienības un Pakistānas sadarbības plāns, mēs vēlamies stiprināt dialogu par drošību, tiesiskumu un piekļuvu ties sistēmai, kā arī cilvēktiesībām. Ekstrēmisms būs viens no jautājumiem, par ko runāsim. Mēs ceram uzlabot sadarbību ar Pakistānu tuvākajos gados. Atbalstot Pakistānas demokrātiskās institūcijas un pilsonisko sabiedrību, mēs varēsim gūt panākums. 9 oktobrī notikušais incidents ir izraisījis sašutumu visā Pakistānā. Ministrs Ašrafs norādīja, ka Pakistānā nedrīkstētu pieļaut, lai, lai kaujinieki apdraudētu jauniešus. Viņš ir apsolījies cīnīties pret ek ekstrēmismu, un mums ir jādara viss iespējamais, lai aizsargātu tos cilvēkus Pakistānā, kas iestājas pret uh, ideoloģiski motivētu vardarbību. Paldies! Paldies! Ir septiņi rezolūcijas priekšlikumi, kas tiks likt uz balsojumu pulksten pus 12. Un tagad mēs pāriem pie situācijas Kambodžā uz vienu minūti vārds Annai Gomešai.